Przewodniczący! Priekšsēdētāja kungs. E, witam koleżanki i kolegów. Proszę. E, visus apsveicinu un esiet tik laipni lūdzu apsēdēties. Mēs atsākam sesiju. Tā ir sesija, kas tika pārtraukta 25. novembrī, un līdz ar to mēs atsākam šo sesiju, un protokols no 25. novembra ir pieejams, vai ir kādam komentāri par to? Neredzu kādu, kas gribētu komentēt, un līdz ar to uzskatām, ka protokols ir apstiprināts. Un tad es eh, gribētu eh, paziņot par sekojošo. Ceturtdien mēs esam nolēmuši eh, desmit, tātad 16. 16. būs mums debates par budžetu 2011. gadam, un balsojums par to būs trešdienā. Nākošais ir rītā. Mums e, būs debates par e, rezultātiem, par Kankunas e, satiksmes rez, sanāksmes rezultātiem, un tur mums ir zinām prieka panākumi, un bija arī diezgan liela delegācija no Eiropas parlamenta turklāt, un arī šeit, arī šie kolēģi ir atgriezušies, un arī komisārs ir atgriezies un uh, tiek eh, teikts, ka uh, eh, ir apmierinoši rezultāti un ka mēs vēl varētu spērt tālākos soļus arī uh, Dienvidu Āfrikā. Un trešais paziņojums 23. oktobrī mēs svinējām Saharova balvas pasniegšanu un, uh, kā jūs atceraties, uh, tad uh, Fariņas kungs, kas to saņem, taču uh, Fariņa kungam ir e, grūtības ierasties, lai e, personīgi saņemtu šo balvu šo trešdienu. Un e, mēs esam arī vērsušies tieši pie Kubas prezidenta Raula Castro par ar lūgumu, lai viņam ļautu ierasties. Taču Fariņas kungs varbūt E, neieradīsies Strasbūrā, bet katrā ziņā Lēdija Aštona ir šo e, jautājumu paņēmusi dienas kārtībā, un tas tiks ņemts vērā mūsu attiecībās ar Kubu. Mēs joprojām ceram, ka e, prēmijas saņēmējs varēs pie mums ierasties. Ja viņš eh, tuvākajās stundās izbrauks no Kubas, tad viņš varētu ierasties laicīgi uz mūsu trešdienas sanāksmu. Ceturtais paziņojums es atgādināšu, ka pirms 20 gadiem, 13. Eh, decembrī 1991. Eh, gadā, Polijā tika izsludināts karstāvoklis un uh, tad simts cilvēku apmēram zaudēja uh, dzīvības tūlīt šajā periodā, un uh, šos cilvēkus, kas lika uz spēles savu dzīvību, tad atcerēsimies, lai atbrīvotu Eiropu no komunisma jūga. Un pēdējais paziņojums ir tāds, ka. Uh, 2004. gada novembrī Blūma eh, kungs eh, ir eh, atteicies no atvainošanās par saviem vārdiem, tad es esmu nolēmus, nolēmis izņemt, pielietot mūsu reglamenta noteikumus, un viņam tad būs septiņas dienas atskaitīts no viņa maksājumiem. Un par to arī Blūma kungu esam informējuši. Lielas paldies! Un eh, tagad eh, būs vēl daži citi paziņojumi. Ir mm, daži tiesību akti eh, pieņemti un arī no pado, priekšēdētāja valsts ir, un es parakstīšu desmit tiesību aktus saskaņā ar 74. pantu parlamenta reglamentā.